Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi, priekšsarētāji Robinson, godātie deputāti un valstu parlamentu deputāti, dāmas un kungi, mana kolēģe, Eiropas parlamenta sieviešu tiesību komitejas priekšsarētāji Rače Garcia Peres, joprojām atrodas ceļā uz mūsu sanāksmi. Viņi, kā jūs saprotat, nav nekāds pārsteigums, ka ir kavēšanās Briselē, vismaz ne ceradienas rītos. Līdz ar to lūdzu jūsu sapratni, ka es atļaujos sākt viņas prombūtnē jau šo sanāksim, viņa ieradīsies burtiski tuvāko minūšu laikā, bet man ir šo rīt jāvada vēl viena sanāksme. Līdz ar to lūdzu ļaujiet man sākt jau šobrīd. Paldies par šo iespēju uzstāties šai svarīgajā sanāksmē. Šī gada starptautiskās sieviešu dienas 8. mārta kontekstā Eiropas parlaments e, izlēma organizēt šo pasākumu. Un es domāju, visi piekritīsiet, ka šis pasākums ir pareizā laikā un ļoti nepieciešams. Jūs apskatīsiet šajā pasākumā migrācijas un bēgļu krīzi no dzimuma Eh, jautājumu perspektīvas. No, no, no. Don't worry, I presented already the excuses, so thank you very much. And, uh, ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, es uh, kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, arī es mēdzu kavēties tieši šādu pašu iemeslu dēļ, kā Garcia Peres kundze sastrēgumi un sastrēgumi pat parlamenta iekšienē. Nu, šeit nav vienkārši nokļūt. Dāmas un kungi, man daudzās sanāksmes un diskusijas par bēgļu krīzi, kas man jau ir bijušas un vēl būs, ir ļoti sāpīgas Bieži vien šīs problēmas tiek reducētas uz diskusiju par to, vai vajag atjaunot robežu kontroli uz iekšējām robežām. Bēgļi bieži vien tiek attēloti kā drauds mūsu sabiedrībai, nevis kā cilvēki, kas bēg no kara. Atstājot un pametot visu, kas viņiem ir bijis, lai atrastu drošu vietu dzīvēi. Bēgļu krīze gal galā ir par cilvēkiem, cilvēkiem, kuriem nepieciešama mūsu palīdzība, un aizvien lielāka daļa no šiem bēgļiem ir sievietes un bērni. Šī gada februārī UNICEF ziņojumā tika minēts, ka sieviešu un bēgļu skaits eh, vai īpatsvars drīzāk eh, bēgļu plūsmā pirmo reizi kopš krīzes sākuma ir pārsniedzis vīriešu īpatsvaru un šīs ir visvairāk riskam pakļautās kategorijas attiecībā uz visdažādākajiem riskiem, diskrimināciju un cilvēktiesību ievērošanu. Pirmkārt, jau mums ir jācīnās pret šokējošo vardarbību pret sievietēm, vai tad runa būtu par izcelsmes valsti šī ceļojuma laikā vai pēc tam, tad, kad e, cilvēki tikuši uzņemti Eiropā. Daudzos konfliktos e, mēs dzirdam arī par izvarošanu kā kara instrumentu un ar augstiem riskiem saskarās arī atsevišķi ceļojoši personas, bieži vien paši kontrabandisti un cilvēku tirzniecības tīkla darbi, šo darboņi ehm, izvaro sievietes, piespiež iesaistīties prostitūcijā. Un prasot eh, patvērumu Eiropas Savienības valstīs, ir jāatzīst īpašās vajadzības, kas ir šīm personām, ir nepieciešama īpaša psiholoģiskais atbalsts visās, visā procesā pieprasot patvērumu. Tāpat arī bēgļu nometnēs Turcijā vai šajās īpašajos centros Grieķijā Tāpat ir jāņem vērā higiēnas, privātuma un drošum, eh, drošības eh, prasības. Dargie kolēģi, pagājuši gadu apmeklēju Kilisā, Turcijā, bēgļu nometni un varēju savām acīm skatīties uz to, kāda apmācība programmas tika izveidotas meitenēm un sievietēm uz vietas, un kā tas palīdzēja viņām izdzīvot un padarīt viņus stiprākus. Tā bija brīnišķīga um, pieredze un vēlos lielu atzinību izteikt par lielo darbu, ko veica Turcijas iestādes uz robežas ar Sīriju. Bet mēs zinām, ka tikai 10% no sīriešiem Turcijā ir apmetušies šādās nometnēs. Un tad es nonāku līdz ar to pie trešās lietas, ko vēlos pieminēt - nepieciešamību integrēt mūsu sabiedrībā sievietes un meitenes bēglis. Tas nozīmē atvieglot dalību darba tirgū, tai piedāvājot valodu apmācību un piekļuvi augstas kvalitātes izglītībai. Par to ir jārunā gan Eiropas Savienībā, gan trešajās valstīs. Un, protams, tas maksā naudu. Un līdz ar to es domāju, ka tuvajā Eiropas Savienības un Turcijas samitā nākam pirmdien un gatavojoties šim samitām arī Eiropas parlamentam ir jādiskutē par to, kā rast šos līdzekļus un ka tas cerams nebūs tik lēni kā debats iepriekšējā mēnesī. Ir nepieciešams arī atbalstīt bēgļu plūsmas Turcijā, lai bēgļi, kur šobrīd atrodas Turcijā, neti, nejustos spiesti turpināt savu ceļojumu uz Eiropu. Bēgļu krīzē galvenais ir cilvēki. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un šeit nav vieglu risinājumu. Eiropas Savienība ir izveidojusi kopīgus noteikumus par to, kā risināt bēgļu problēmu. Mums ir Schengens robežu kodeksa, kodeks, ir Dublinas regula, ir ārkārtas bēgļu pārvietošanas sistēma. Mūsu Eiropas Savienība balstās uz tiesiskumu un solidaritāti starp dalību valstīm bet pēdējo mēnešu laikā bēgļi un migranti, kas ierodas Eiropas Savienībā, nav saņēmuši tādu attieksmi, kas balstītos uz mūsu noteikumiem un uz solidaritāti. Tas nav taisnīgi gan attiecībā uz iesaistītajiem cilvēkiem, gan arī ļoti ierobežoto to vietu skaistu, skaitu, kur šie bēgļi var nonākt ir jābalstās uz tiem noteikumiem, kuriem visi ir piekrituši. Jautājums ir tāds, vai mēs varam rast kopīgu gribu stiprināt šos noteikumus pirms ir par vēlu. Vai kā vēsturnieks Kristofers Klārks citā kontekstā aprakstīja vienalga, vai mēs staigājam miegā e- Eiropā par uh, kur ir slēgtas robežas un slēgti prāti. Dāmas un kungi, es vēlos pievērst uzmanību šim dzimumu aspektam jūsu diskusijā par bēgļiem un migrāciju, un gribu sadzirdēt arī no jums ierosinājums, kā uzlabot sieviešu un bērnu situāciju bēgļu nometēs un kā integrēt viņus labāk mūsu sabiedrībā. Es atvainojos, ka nevarēšu piedalīties visas dienas garumā jūsu sanāksmē. Man, diemžēl, ir jādodas eh, piedalīties citā sanāksmē vēl. Un man jāsaka, ka man ir jāgatavo eh, politisko grupu priekšsarētāju konference kopā ar Federiku Mogherīni, augsto pārstāvu ārlietās. Un galvenais apskatāmais jautājums ir bēgļu problēmas un gatavošanās Eiropas Savienības Turcijas samitam nākam pirmdien. Es e, ceru, ka jūs man piedosiet, ka došos projām un nebūšu klāt jūsu diskusijās, bet ar prieku nodošu tālāk sanāksmes vadību mūsu uh, e, augstgodātai viesai Mērijai Robinsonai. Paldies! Thank you very much, President Schulz, for that very. Paldies, priekšsēdētāji Šulc kungs, par šo uzrunu un ļoti labo iesākumu mūsu sanāksmēji. Eh, Sieviešu tiesības un dzīmumu līdztiesības komitejas priekšsēdētājs kundze, Eiropas parlamenta deputāti, valstu parlamenta deputāti, Navalsu Fī kundze un dārgās māsas un atbalstošie brāļi. Man liels prieks ir atgriezties šeit, Eiropas parlamentā, pievienojoties šodien sanāksmei. 2011. gadā biju šeit, atzīmējot simtgadis starptautiskai sieviešu dienai. Tā bija īpaša diena. Bet šogad mēs koncentrējamies uz jautājumu, kas met izaicinājumu Eiropas Savienības pamatvērtībām - sievietes, bēgles un patvērumu meklētājs Eiropas Savienībā. Es koncentrēšos uz tām sievietēm, kas meklē patvērumu Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešam, nepieciešams, lai mūsu balsis gan Eiropas parlamentā, gan valstu parlamentās tiktu sadzirdētas. Vai mums ir empātija un spēja iedomāties sevi tās sievietes eh, vietā, kas ir spiesta pamet eh, savu valsti. Somāliešu dzēniece savā dzējā eh, atspoguļo šo darbu, un es citēšu. Neviens nepamet māju, ja vien māja nav kļūsi par haizivs muti. Jūs bēgat uz robežām tikai tad, ja redzat, ka bēg visa pilsēta. Jūsu kaimiņi skrien ātrāk par jums puisis, ar kuru gājāt reizā, reizē skolā. Viņš tur rokās ieroce, kas ir lielāks par viņu. Jūs negribat pamest mājas, bet mājās jūs nevarat palikt. Neviens nepametīs mājas, ja vien mājas jums nedzenas uh, pakaļ. Tas nav kaut kas, ko esat kādreiz apsvēruši. Un jūs nesat eh, līdz to kā himnu. Lidostas toaletē E, plēšat savu pasi, un viss ir skaidrs, jūs vairs neatgriezīsieties. Ir jāsaprot, neviens bē, e, savus bērnus neliek laivā, ja vien jūra nav drošāka par zemi. Mums ir jāsāk ar e, priekšnosacījumu izpratni, ka visiem bēgļiem patvēra meklētājiem ir cilvēktiesības, un bēgļiem ir īpašas tiesības saskaņā ar 51. gadu konvenciju un protokolu bet arī ekonomikas migrantiem ir tiesības uz pārtiku, izglītību, aizsardzību pret vardarbību un cilvēku cieņu. Ir nepieciešams eh, runāt par tiesību aizsardzību bēgļiem, tad it īpaši sievietēm. Kā jūs zināt, februārī ANO bēgļu augstā komisāra ziņojums norādīja, ka 55% no tiem, kas eh, šķērso vidusjūru, ir sievietes un bērni, salīdzinot ar 27% iepriekš. Mēs nevaram izlikties, ka nav milzīgo risku, ar kuriem saskarās sievietes un bērni šajā procesā. Mēs zinām, ka sievietes ir nesamērīgi pakļauts riskam un ir spiestas pamet savus mājas tradicionālās atbalsta e, sistēmas un tiesiskums nav pieejams vairs viņām. E, sievietes ir pakļautas riskam saistībā ar vardarbību, izvarošanu un citiem riskiem. Mēs dzirdam aizvien biežāk, sievietes ir spiestas um, sniegt seksuāls pakalpojums, e, lai vispār tiktu pa, šajā grūtajā ceļā ar kontrabandistiem uz Eiropu. Zinot to visu, vai tas nav nehumāni nerīkoties? Redzot vardarbīgo attieksmi no policijas puses pret sievietēm bēglēm, parāda mūs ļoti nelabvēlīgā gaismā. Ir nepieciešams nodrošināt meitiņu un sieviešu drošību, kuras meklē drošību pie mums. Līdz ar to mēs koncentrējamies tieši uz šo aspektu. Mēs apzināmies, kāda ir riski, un mēs apzināmies arī, kas ir jādara, lai aizsargātu sievietes. Ziņojums par sievietēm un eh, meitenēm eh, bēgļu, eh, be, kā bēgliem un patvēru meklētājām skaidri parāda, ka Arī, piemēram, bēgļu uzņemšanas centros un nometnēs arī ir jāievēro dzimuma jautājums attiecībā uz personālu, kas tur strādā. Ir nepieciešams eh, nodrošināt veselības aprūpi bēgļiem patvēram meklētājiem. Ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu uh, tām, kas ir cietušas eh, no seksuālajiem uzbrukumiem. Ja mēs zinām, ka bēglis visdrīzāk neziņos par šo eh, pārkāpumu pret viņām. Viņa, viņas ir jāiedrošina. Ir nepieciešami jauni papildu resursi šo problēmu risināšanā. Tās valstis, kas e, iznes šobrīd vismagāko slogu no bēgļu plūsmas, viņām ir jāsniedz palīdzība. Un nu, ir nepieciešams šo slogu sadalīt taisnīgāk starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Sievietes parlamentārietes visā Eiropā, jums ir jāliek sadzirdēt savu balsi sadzirdēt tātad pirms 7. mārta Eiropas Savienības eh, un Turcijas samita un pirms 8. mārta starptautiskās sieviešu dienas. Ir jāsaglabā cilvēka cieņa un jāaizsargā visu cilvēku tiesības. Vai šīs eh, līderu paudze var mierīgi dzīvot, zinot, ka Eh, kaimiņu valstis eh, slēdz robežas un atrunājas ar ekonomiskām problēmām, kādēļ viņi nevar palīdzēt. Un to jau priekšsēdētājs Šulcs uzsvēra. Tikai kopīgi rīcības plāns, iesaistot visas puses, var palīdzēt atrisināt krīzi. Runājot par eh, trūkumiem šajā situācijā, mums ir iespēja tomēr īstenot mehānismus, uh, un nepieļaut, ka šādas krīzes atkārtojas. Mēs zinām, ka šī krīze reiz pāries, bet arī nākotnē cilvēki būs spiest pamest mājas. Mums ir nepieciešams rīkoties, lai mazinātu tos faktors, kas spiež cilvēks pamest mājas. Ir jāatrod veidus, kā viņus atbalstīt. Un tādējādi mums ir arī ir jāsaprot, kāpēc cilvēki dodas projām. Kā jau tika sacīts, neviens neiet prom no mājas, ja vien uh, mājas nekļūst par haizivs muti. Kas rada šo procesu? Tur ir daudzi faktori. Karš, e, nemieri, nabadzība, vardarbība, bet jāskarās, kādi vēl faktori ir unikāli mūsu laikā, e, lai tie ne, nepaspilgtinātos nākotnes paudzēs. Es runāju par to, ka ir nepieciešams runāt par negatīvo klimatu pārmaiņu ietekmi. E, tā palielina ūdens trūkumu, nabadzību, samazina pārtiks pieejamību, un trūcīgām ģimenēm ir vēl grūtāk. Un tas tikai palielinās migrāciju globālā mērogā. Um, sausums Sīrijā iepriekšējās desmit gadus beigās samazināja pārtiks pieejamību. Un tas ir viens no faktoriem, kas pasliktināja situāciju un veicināja pilsoņu karu. Tāpat arī virkni citu um, faktu rāda, ka konflikti aizvien biežāk rodas klimata pārmaiņu ietekmē. Un situācija migrācijas procesā ir atšķirīga vīriešiem un sievietēm. Parastā nevienlīdzība kļūst vēl akūtāka. Ir valstis, kas ir lielā mērā atkarīgas no dabas resursiem. Viņam ne, nepieciešams nodrošināt eh, pārtiku un e, enerģiju, tāpat e, atmežošana un e, sausums negatīvi ietekmē šo situāciju. Sievietes ir jāiekļauj plānošanā un īstenošanā attiecībā uz palīdzības pasākumiem. Ir jānovērtē sieviešu zināšanas un spējas pielāgoties ir nepieciešams izstrādāt eh, arī vietējā līmenī risinājums klimata pārmaiņu mazināšanai, un tas ļaus būt noturīgākiem pret eh, globālajiem pasākumiem un mazināt nepieciešamību pamest savus mājas. Pašreizējā migrācijas krīze parāda, ka pasaule nav gatava tādai situācijai, kur globālā migrācija tiek pastiprināta klimata pārmaiņu dēļ. Eiropas Savienības dalību valstīm it īpaši ir jāsaprot, ka jau šobrīd klimata pārmaiņas ir viens no faktoriem, kas eh, dzen cilvēkus ceļā. Bet šī problēma tikai pastiprināsies. Eiropas līderiem ir jāsagatavo struktūrēta un humāna atbilde šai situācijai jāpalīdz cilvēks integrēt Eiropas Savienības eh, valstīs un jāpalīdz viņu izcelsmes valstīm kļūt noturīgākām pret šādiem izaicinājumiem. Saskroties ar šo krīzi, Eiropas Savienība var transformēt migrācijas stāstu no skumja un beidīga stāsta uz pielāgošanās un pozitīvu stāstu, balstoties uz dažādību, iecietību un taisnīgumu, tāpat arī piemēra rādīšanu pārējai pasaulē. Un tieši uz šīm vērtībām es vēlos likt uzsvaru, sakot, mana, man labi zināms draudzenes e, vārdiem, kas saņēma, e, garība tā, kas saņēma Nobelbalvu vēsturē, viņa teica, ir laiks, kad ir nepieciešams pāriet uz jaunu apziņas līmeni, sasniegt jaunu morāles līmeni, un šobrīd Eiropa saskaras tieši ar šādu izaicinājumu, un sieviešu balsis ir jāsadzird. Es aicinu jūs paust savu eh, sakāmu, lai jūsu balss tiks sadzirdēts. Thank you. Paldies. Robinsons kundze. Un trešo ievadrunu teiks eh, Navas Sufī, eh, ir eh, cilvēku tiesību aktiviste, viņa ir palīdzējusi daudz cilvēku dzīvību glābt šajā humānajā krīzē. Labrīt visiem! Es uh, runāšu bez papīra, runāšu no galvas. Man uz uh, galda ir pudeles, jūs redzat šīs pudeles divas pudeles, kas sasietas kopā ar sieviešu zeķu biksēm. Un ja mēs runājam par bēgļu krīzi, mums jāpatur prātā šīs pudeles un šīs uh, zeķuvikses, tā ir glābšanas veste, ko izmanto cilvēki, kuri nav spējuši nopirkt īstu glābšanas vesti Turcijā, Eģiptē vai Sīrijā. Varbūt kontrabandisti šiem cilvēkiem ir atņēmuši visu, kas viņiem piedara. Jau desmit gadus vidusjūra ir sarkana. Tā it kā mana paudze piedzīvot otro holokaustu, un šeit ir uh, runa par to, kā vidusjūra ir kā koncentrācijas nometne. Katru dienu eh, mirst cilvēki, cilvēki cieš, un uh, saikne ar nacistu laikmetu ir tāda, ka mēs mierīgi dzīvojam tālāk un izliekamies, ka it kā nekas nenotiek, ka viss ir kārtībā. Es uh, Nu, pat esmu atgriezies no Grieķijas. Es piecus mēnešus pavadīju guļot uh, nometnēs, mašīnās, ceļojot apkārt. Šie bēgļi uh, devās no Turcijas uz Grieķiju un pēc tam tālāk uz Vāciju. Un es uh, ceļoju kopā ar viņiem, neviens nezināja, kas es esmu, un šāds ceļojuma laikā es piedzīvoju vardarbību no diviem robežsargiem. Es neteikšu, kuras valsts tā, pārstāvis tie bija. Pirmkār, pirmo reizi es pasargāju, centos pasargāt ģimeni no policijas vardarbības uz e, robežas. E, Sieviete teica, es gribu kāpt šajā autobusā, jo mans e, dēls tajā atrodas un policists viņu ar steku centās padzīt ir svarīgi paturēt prātā sieviešu, bērnu, cilvēku tiesības, bet, lai visu saprastu, kā tas patiesībā ir, mums ir jādod uz robežām, jāceļo kopā ar šiem migrantiem, jāšķērso kopā ar viņiem robežas. Tā saucamie bēgļi, tā saucamie ekonomiskie migranti, es šādu sadalījumu noraidu. Es uh, baidos par Eiropu. Mēs visi šeit ticām vērtībām, uz kurām balstījās vienotā Eiropa, ka tā tika veidota. Mēs eh, ceru, ka šie cilvēki varēs kādreiz atgriezties savās mājās, jo viņi mīl savu zemi. Es eh, mīlu Itāliju, jo es esmu dzimusi Itālijā. Šie cilvēki mīl Sīriju, Afganistānu, Irāku. Reiz viņi atgriezīsies savās valstīs. Jautājums ir tāds, kur mēs dosimies. Ja mēs stāvam pie spoguļa un jautājam, vai mums ir mierīga sirdsapziņa, ko mēs darījām, ko mēs darīsim, lai mums nebūtu kauns skatīties acīs saviem bērniem. Pēdējo dažu dienu laikā Mēs esam piedzīvojuši mīzi, milzīgu vardarbības vilni pret sievietēm un bērniem, kuri ierodas no Arakas, Sīrijā. esam saņēmuši 150 SOS signālus no robežas starp uh, Serbiju un Horvātiju. Visi, kur ierodas no Rakas, uh, netiek nekur tālāk, viņi paliek bloķēti, un tas notiek tādēļ, ka Raku kontrolē ISIS. Šie cilvēki cieša uh, noziedzīga diktatoriska režīma dēļ šajā reģionā, un pēc tam viņiem ir jācieš tikai tādēļ, ka teroristi ir sagrābuši viņu pilsētu, viņi bēg no Sīrijas, lai uh, varētu dzīvot mierā, lai bērni varētu iet skolā, jo uh, ISIS grib uh, uzspiest visām meitenēm valkāt uh, paranžu, un šie cilvēki dodas uz Eiropu, lai dzīvot mierā. Es varu pateikt, kur šie cilvēki atrodas, kur viņi ir apturēti, viņiem nav vairs naudas, viņi nevar iegādāties pārtiku, un viņi tagad gaida, kā humanitārās palīdzības organizācijas sniegs viņiem palīdzību, dos pārtiku. Un pat ja pārtika tiek izdalīta, tad daudzos gadījumos imigranti tiek pazemoti. Uh, Pirms pāris dienām biju pie Maķedonijas robežas, tur cilvēki stāv stundām augstumā un lietu, cenšoties tikt pāri robežai, un viņi tiek pazemoti. Mums ir pienācis laiks atvērt drošus imigrācijas ceļus ļaut cilvēkiem legāli iebraukt, jo šobrīd Eiropa kļūst hermētiski noslēgta. Vienīgais veids, kā iekļūt, ir maksāt naudu mafijai. Es baidos nevis par migrantiem, bet man ir bail no mafijas, kas organizē šos ceļojumus, un es baidos, ka, ko es varēšu teikt saviem bērniem pēc 25 gadiem. Muchísimas gracias, eh, señora Sofija. Eh. Liels paldies, uh, eh, Sofija kundze. Es tālāk runāšu spāņu valodā un lūdzu visi uzlieciet austiņas. Uz, pēc tam, kad uzklausījuši Robinsons kundzi un Sofija kundzi, mums ir grūti neizjust uh, aizkustinājumu, justies šokētiem. Un uh, tagad uh, nedaudz informācijas. Gribu teikt, ka Eiropas parlamentā mēs priecājamies par to, ka ir bijusi tik liela atsaucība, ka šis pasākums ir tik upli apmeklēts. Uh, ir pārstāvēti 44 deputāti no 28 um, dalību valstu parlamentiem. Un jāsaka, ka uh, šis ir visa plašāk apmeklētājs šāda veida pasākums, kāds līdz šim ir noticis. un mēs uzklausīsim arī ļoti daudzus uh, uzstāšanās. Ir nodrošināts tulkojums visās oficiālajās uh, Eiropas Savienības valodās. Poder estar aquí, porque ayer se celebró. Un Diemžēl Spānijas parlamenta deputāti nevar piedalīties šajā pasākumā, jo vakar notika balsojums uh, Spānijas parlamentā um, neizdevās um, apstiprināt valdību, jo nebija vairākuma, joprojām darbojas uh, pagaidu valdība. Uh, Šis, es ceru, šīs debats būs ļoti uh, rosinošas, interesantas. Mēs uh, arī apspriežam sieviešu bēgļu uh, situāciju starp uh, Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu deputātiem ir uh, daudzas valstis, kuras saskars ar šo realitāti, un tādēļ ir absolūti nepieciešams, lai katrs no mums uzņemtos savu atbildības daļu, ja mēs nevēlamies runāt par kaunu kāds jāizjūt Eiropai, tad dalību valstu parlamentiem un Eiropas institūcijām ir kaut kas jādara lietas labā. Nav jēgas noturēt tukšas nesaturīgas debates, mums ir jāuzņemas sava atbildības daļa. Tagad es jūs informēšu par to, kā mēs organizēsim darbu šodien. Mums notiks trīs uh, diskusiju paneļi, kuros piedalīsies Eiropas parlamenta deputāti. Uh, viņiem būs iespēja uzstāties katru, kad vien tie vēlēsies un es ceru, ka visi aktīvi iesaistīsies šajā diskusijā. Jums ir izdalīta programma. Jūs arī redzat, kas uzstāsies katrā no šiem, šiem sadaļām. Tas ir, es atvainojos, semināru. Tātad viens seminārs notiks šeit, šajā zālē, un divi pārējie notiks citās zālēs. Šeit pie zāles durvīm ārpusē uh, stāv darbinieki, kuri, uh, Eiropas parlamenta darbinieki, kuri jūs informēs par to, kur norisināsies divi pārējie semināri un pastāstīs, kā tur nokļūt. Tagad mēs uh, organizēsimies, sadalīsimies pa grupām. Tātad šeit notiks otrā, otrais seminārs un divi pārējie tātad notiks citās telpās. Šie semināri turpinās darbu līdz pulksten 11. un pēc tam mēs visi atkal sapulciesimies šajā zālē.